34, tāpēc eh, par derīgiem tiek atzīti 638 biļeteni. 320 ir absolūtais eh, vairākums, kas ir nepieciešams, balsojot par priekšsēdā vietniekiem. Un tagad eh, es nolasīšu sarakstu. Lamzors 393, Pels Lunačeka 441. Papadimulis 469. Pasku 517. Tarants 261. Un tāpēc Paska Papadumimulis, Lunačeks un Lamsdorps ir ievēlēti, jo visiem iepriekš minētajiem ir absolūtais balsu vairākums jau nodrošināts. Un tagad saskaņā ar otro balsošanas kārtu un arī ar, saskaņā ar reglamentu. Lūk, šie deputāti ir ievēlēti par priekšsēdētāju vietniekiem, un es gribētu apsveikt šos kolēģus saskaņā ar mūsu nolikumu priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku secību tiek um, konstatēts saskaņā ar balsošanas rezultātiem. Ja ir vienāds balsu skaits, tad pēc vecuma. Un Tāpēc arī prezidenta vietnieku saraksts tiks attiecīgi publicēts saskaņā ar iepriekš minēto. Tālāk par kvestoriem. Es eh, gribētu atgādināt, ka pusnakts četros ir pēdējais termiņš, kad kvestorkantūrs eh, ir jāiesniedz ir jāsūta sekretariātam šos uh, uzvārdus. Tas ir 001 nu, tālpā atrodas Lois Vaiss uh, ēkā. Un uh, tātad pirmā kārta, kad ir paredzēts vēlēt kvestorus, sāksies pulkstens 4.30. Vakardienas sēdes protokols arī ir izdalīts attiecīgi vai ir kādi iebildumi. Ja iebildumu nav, tad protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. Un nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir komisijas paziņojums un padoms paziņojums par 15. decembra Eiropadomas rezultātiem.